saprotu, tad tā bija piezīme par uh, protokolu, un tas bija arī personīgs paziņojums. Es saprotu, ka jūs atsaucāties uh, uz savu personīgo viedokli, vai ir vēl kādu komentāru par uh, protokolu, par 9. septembra sēdes protokolu. Tad tas ir pieņemts. Dāmas un kungi, vēl man jums ir jā, jāsniedz sekojuši informācija. Attiecīgās Ungārijas iestādes man ir informējušas, ka uh, Zoltāna Bago kungs aizstāja tagad Eniko Gjorī kundzi sākot ar 12. septembri šogad deputāta amatā. Tātad sveicu Bago kungu šeit. Sveicu jūs Eiropas parlamentā, dargais kolēģi. Es gribētu jums atgādināt, ka saskaņā ar uh, reglamentu trešo pantu uh, Zoltāns Bago, uh, kamēr viņa dati nav pār baudīti, pieņemot, ka viņš ir parakstījis eh, rakstisku deklarāciju par to, ka viņš neieņem amatu, kas eh, nav savietojams ar Eiropas parlamenta deputātu mandātu, viņš var pa šo laiku piedalīties eh, visās parlamentsēdēs. Nākamais jautājums parastajā likumdošanas procedūrā parakstītie likumdošanas akti. Es gribētu jūs informēt, ka trešdien kopā ar padomus priekšsādātāju es parakstīšu piecus likumdošanas aktus saskaņā ar parlamentu 74. reglamentu pāntu. Un eh, šie eh, likumdošanas akti tika nu, uzskaitīti šī